Ķīna un Eiropas Savienība un tirgus ekonomikas status, kā pirmais runātājs ir autors Bērns Lange, 5 minūtes. Priekšādātāji, komisārs kundze, cienījamās kolēģis un kolēģi, bez šaubām Ķīna ir svarīgs tirniecības partneris un uh, daudzām darba vietām Eiropas Savienībā šī tirniecība ļoti svarīga būtiski nozīme, tādēļ šis jautājums, par ko mēs runājam, ir tāds ļoti jūtīgs. Kā jūs zināt, Ķīnai, un tas bija progress, 2001. gadā iestājās PTO, ir eh, iestāšanās protokols, un Ķīna ir eh, ievērojusi pasaules tirnes organizācijas noteikumus, un šajā iestāšanās protokolā 15. pantā, kas paredzēja 15 gadu pārējas periodu, par cenu veidošanu, antidempingu un antisubvencionēšanas eh, pasākumiem. Un šī gada decembrī beigsies pārējais laiks. Tādēļ mums patiešām eh, bez jebkādas kavēšanās ir viss jāpadomā. Bez šābām mūsu antidempinga, antisubvencionēšanas procedūras parasti ir veidus kopā ar Ķīnu. 80% no visām procedūrām ir saistītas ar Ķīnu, jo cenu veidošana iekšēji ir sakropļota un uh, mēs mūsu antidempinga un subvencionēšanas uh, procedūrās uh, izmantojam cenu veidošanas procedūras no trešajām valstīm. Tādēļ mums vajadzētu rūpīgi padomāt, ko tas nozīmē, ja tagad 11. decembra beigsies pārējais periods. Un, um, Līdz ar to tādā speciāls ķīniešu valodā tiek teikts, ka kaut kur vajadzētu Ķīnai piešķirt tirgus ekonomikas statusu. No otras puses, mums, protams, ir mūsu sviras, un tās mums nevajadzētu izlaist no rokām, kā saprātīgi aizsargāt tirniecības instrumentus. Esmu drusku nobežējies, vai tas vēl izdosies laika ziņā, jo likumdošanas priekšlikums Tam ir vajadzīgs laiks. Padome un parlaments kā likumdevējiem viņiem ir jāsazinās. Tādēļ gribētu uzdēt jautājumus, ko gan mēs darījām šos 15 gadus, varējām jau agrāk ķerties pie šī darba. Ir trīs iespējas, ko var darīt. Turpināt automātiski visam virzīties tālāk un automātiski Ķīnai piešķirt uh, tirgus ekonomikas statusu. Un līdz ar to iespējas antidempinga un antisubvencināšanas pasākumus izlaist no rokām. Austrālija to ir izdarījusi ar ļoti skaidru negatīvu ietekmi. To visu var redzēt. Viņiem vairāk nav gan izvēle nekādas iespējas aizsargāties. Otrā iespēja - pateikt ļoti skaidru nē. Tas automātiski izsauktu sūdzību Pasaules tirdzniecības organizācija. Varbūt ir arī trešā iespēja, ja mēs paraugāmies precīzi uz protokolu, tad ir arī rīcības iespēja protokolā alternatīviem variantiem, metodēm par jautājumu, par cenu veidošanu, par eh, no trešajām valstīm, kas tiek eh, šeit ņemtas vērā, un arī raugoties uz pierādīšanas pienākumu. Un es domāju, ka to arī vajadzētu ļoti precīzi izanalizēt, vai mēs šeit varam virzīties uz priekšu tādā veidā, lai arī pēc 11. decembra varētu nodrošināt saprātīgu tirsniecības aizsardzības mehānismu. Un tas, protams, arī nozīmē, ka ir eh, jārunā ar Ķīnas partneriem, lai rastu saprātīgu risinājumu. Protams, ka vienmēr ir jārunā, jo nevar būt tā, ka valsts subvencijas izraisa pārprodukciju, un tas viss tiek eh, realizēts Eiropas tirgū, ka, piemēram, tērauda tirgū pašlaik tas notiek. Ir jānotiek sarunām jo tas tā nedrīkst būt. 18. februārī ir paredzēta liela demonstrācija no tērauda ražotājiem Briselē. Tas ir saistīts arī ar darba vietām. Tur ir vajadzīgs skaidrs ietekmes novērtējums, kāda ietekme būs šiem trim variantiem un uh, kā varētu nodrošināt, kā neapdraudēt darba vietas un rūpniecības attīstību Eiropā. Mēs vēlamies 20% iekšzemes koproduktā un lai tas būtu nodrošināts, nevis vājināts. Jā, padoma šodien tā nav klāt, to īsti nevar saprast. No vienas puses kopš 2014. gada aprīļa padomē neizdodas uh, reformēt tirzniecības aizsardzības instrumentus, un otras uh, puses krokodils rauda uh, savas asaras un uh, domāt par jautājumu, vai Ķīnā piešķirt tirgus ekonomikas status vai nē. Tas nozīmē, ka jābūt ļoti skaidrām nostājām. Tādēļ jautāšu jums, komisārs Kundzē, ko jūs vēlaties eh, iesniegt, eh, kad tas būs un kas būs saturs tam visam. Paldies! Dank, uh... Paldies Langas kungam. Komisijas vārdā komisāra Māstrēms kundze. Thank you, Mr. Lange, for giving me this possibility. Paldies par iespēju pārunāt ar jums arī šo jautājumu. Gribu jūs informēt par jaunākajiem notikumiem. Es pirms gribu uzsvērt, ka jautājums nav par to, vai Ķīna ir tirgus ekonomika vai nav. Ķīna nav tirgus ekonomika tā, kā mēs to saprotam. Jautājums ir, vai Eiropas Savienībai ir jāmaina savu pieeja antidumpinga jomā. Un 15 gadu pārējais periods drīz būs pagājis, un runa ir par antidempinga metodoloģijas piemērošanu un to, kā pašreizējā situācija ietekmē mūsu uh, ekonomiku. Uh, vairāki sektori uh, cieš no negodīgas tirniecības prakses. Uh, Mēs analizējam trīs iespējas, par kurām runāja Langas kungs. Pirmais, ja mēs neko nemainītu mūsu likumdošanā, uh, Čai, Ķīnai ir jāiz, jāievieš uh, attiecīgais protokols bet ja mēs izmantosim šo iespēju, tad mūsu tirzniecības sakari var izrādīties ļoti problemātiski, un tas var būt ļoti dārgs ceļš arī mūsu uzņēmumiem un uzņēmējiem. Grūti pateikt, cik liels būs zaudējumu vai riska apjoms Eiropas Savienības iespējas īstenot pasaules tirzniecības organizācijas normatīvus būs apdraudēta. Un vismaz daži no noteikumiem uh, zaudēs spēku. Ja mēs ne, nenākam klajā ne ar kādiem jauniem priekšnosacījumiem un atstājam visu kā ir, uh, Tas nelabvēlīgi ietekmēs vairākus sektorus Eiropas Savienībā, kas ir cieši saistīti ar tirzniecību. Ja mēs izņemam Ķīnu no tirgus ekonomikas saraksta, piedāvājot uh, dažus tādus pārējas vai piekāpšanās uh, instrumentus, kas ļautu uh, situāciju uzlabot, tad mums ir jāapzinās, ka gan ekonomisks, gan sociāls efekts būs arī šajā ziņā. Neatkarīgi no tā, kādu ceļu mēs izvēlēsimies, Eiropas komisija neatkāpsies no savas antidempinga pieejas un raudzīsies uz startautisko noteikumu ievērošanu. Pašreizējā antidempinga uh, kalkulācija būs jāpārskata pēc tam, kad uh, pārējais periods būs pagājis. Mēs izmantojam analogo valstu pieeju, ko šajā, ko turpmāk īsti vairs nevarēsim izmantot. Visas šīs iespējas, par kurām es runāju, saistās ar virkni tehnisku detaļu. Nav viegli to visu aprakstīt, bet pašlaik. Uh, Mēs esam tādā pārējas vai nogaidīšanas situācijā, un, protams, ka informēsim jūs par visu, kas notiks turpmāk. Runājot par sadarbību ar citām iesaistītajām pusēm, tad komisija regulāri uztur kontaktus ar ražošanas pārstāvjiem Eiropas Savienībā un ievāc informāciju no viņiem runājot par efekta vai ietekmes novērtējumu, esam izstrādājuši metodoloģiju un izskatījām 52 dažādus gadījumus, tādus domstarpību gadījumus ar Ķīnu. Mēs redzam, ka šobrīd varam runāt tikai par aplēsēm, kas varētu būt, ja piemērot jaunu antidempinga metodoloģiju un sektori, uz kuriem attiecina antidempinga metodoloģija, tad uh, šeit pastāv arī draudi uh, darba vietu likvidācijai. Un Tie ir visai lieli skaitļi. Tie ir no 70 tūkstošiem līdz apmēram 130 tūkstošiem darba vietu. Uh, kas tiek apdraudētas. Protams, ka tie ir lieli skaitļi, bet tie ir mazāki nekā rāda uh, citi pētījumi, cita starpā Vašingtonas uzņēmuma veikts pētījums. Kā es jau sacīju, mums ir nopietni jātiec pret riskiem. Tie nekur nepazudīs un tie ir ar tiem ir jārēķinās arī turpmāk. Runājot par koordināciju ar citām valstīm, mēs koordinējam savu rīcību ar citām valstīm, bet jāsaprot, ka visiem iesaistītajiem ir jāpilda savas apņemšanās. Daži no mūsu tirniecības partneriem, viņiem nav jāmaina sava tirniecības likumdošana, mums savukārt tas ir jādara Un tas arī uh, tas parāda, ka mēs neatrodamies vienādā situācijā. Bet situācija tajā pašā laikā ir oriģināla un vienreizēja. Mēs esam vienīgā, nu, vienīgā valstu savienība vai valsts, kas uzskata, ka Ķīna nav tirgus ekonomika. Uh, un jaunā antidempinga metodoloģija, metodoloģija vēl nav gatava, mēs pētām alternatīvas, bet uh, iete, ietekme uz mūsu likumdošanu noteikti būs. Komisijai būs priekšlikums, ar ko tiks iepazīstināta gan padomu, gan Eiropas parlaments. Bet, kā es jau sacīju, tik tālu mēs vēl neesam nonākuši. Un Es labprāt atbildēšu vēl uz papildus jautājumiem. Paldies par uzmanību. Paldies, komisār. Tagad no tāds partijas vārdā Jūlija Vinklerkungs. Paldies, priekšsādātāji, cienījamie kolēģi, cienījamā komisāri. Attiecībā par uh, Eiropas Savienības un Ķīnas uh, tirniecības noliekumu mums. Uh, jāņem vērā, ka tur ir jā, vismaz trīs aspekti, kas jāņem vērā. Legālais aspekts, proti par automātismu. Vai ir vajadzīga mainīt Eiropas Savienības likumdošanu? Tas nav automātiski jādara. Ekonomiskās attie, iespējas, tas ir ļoti daudz darba vietas, ir atkarīgs no tā, tādēļ komisija vajadzēja sastādāt ar ļoti dziļu un plašu ietekmes novērtējumu. Eiropas Savienības un Ķīnas strateģiskā partnerattiecības ir vajadzīga lielāka uh, partneru sadarbība un mazāka pretrunas. Tātad komisijas gatavotais risinājums mums saskatām šeit ir nepieciešamu, nepieciešamību rīkoties un vērsties pret uh, dempingu, šim procesam vajadzētu būt caurskatāmam un vajadzētu iesaistīt arī Eiropas uzņēmumus. Mums ir vajadzīgs tāds vienāds spēles noteikumi Eiropas Savienības un Ķīnā un eh, jāņem vērā, kā vajadzētu uzlabot konkurences spēju un nevis eh, pretunus starp eh, abām pusēm. Vienām pu Paldies, sociālas grupu vārdā Dēvids Martins. President. Paldies, priekšsēdētāji. Jau 15 gadus mēs zinām, ka uh, šogad ir jālēm par to, vai piešķirsim Ķīnai ekonomisko tirgu status vai nē, bet komisijai nav nec lēmumu, nec stratēģijas. Komisija ir pamodusies, un es ceru, ka šodien sāksies tagad nopietnas sarunas ar parlamentu un dalību valstīm, uh, uzņēmumiem, arotbiedrību, kā arī ar uh, Ķīnas valdību. Mēs vēlamies labas attiecības ar Ķīnu. Mēs saprotam, ka Ķīna arī vēlas, tātad, lai automātiski tiktu piešķirt šis ekonomiskais tirgus status, bet Ķīnai ir arī jāsaprot, ka mēs sagaidījām, ka šajā gadā Ķīna kļūs par ek tirgus ekonomiku, bet tas tā nav, un komisija to arī apliecināja. Līdz ar to automātiski mēs nevaram piešķirt šo status Ķīnai. Mēs nevaram ļaut Ķīnai. Jo, uh, risināt savu kapacitātes pārpalikumu, īstenojot dempingu Eiropā. Notiek vēl 52 izmeklēšanas lietas ir ierosinots attiecībā sociālo dempingu pret Ķīnu. Mums, kā Eiropas Savienībā, ir jāatkārto, ka nē, cīņa pret negodīgu konkurenci nav protekcionisms. Mums ir nepieciešams efektīvs tirzniecības aizsardzības instrumentu mehānisms Tas ir absolūti priekš, tas ir priekšnoteikums, lai man grupas par varētu atbalstīt šādu status piešķiršanu Ķīnai. Paldies! E Paldies, EKR grupas vārdā, Maklārkins kundze. Kolēģi, tirgus ekonomikas status Ķīnai iespējams ir sarežģītākais jautājums, kas jārisina šodien. Eiropas Savienībā ir vairāki aspekti, kas šeit ir jāpatur prātā par to visu debatējot, ņemot vērā uz parlamentu juridiskā dienas atzinumu. Uh, Komisijai jāapzinās arī PTO likuma saistības, grozot pret dempinga noteikumus. No otras puses, esmu vairāk pārliecināta, ka šis jautājums ir ļoti aktuāls. Manas valsts tērauda industrija uz ceļiem un tā nekad nepiecelsies. Uh, un Ķīnas tērauds joprojām plaši tiek tirgots pasaulē, līdz ar to ļoti vitāli svarīgi, lai kas arī tiktu darīts, tad Eiropas Savienības antidempinga likumam jāparedz, ka ir nepieciešami mehānismi, lai varētu cīnīties pret negodīgu tirgus praksi, aicina komisija arī stratēģijā iekļaut detalizētu ietekmes novērtējumu par metodoloģijas maiņu, lai cīnītos pret dempingu, antidempingu muitas nodevām. Uh, kā arī raudzīt, kas ir mūsu rīcībā, kādi tirsniecības aizsardzības instrumenti ir, mums ir. Paldies, un tagad vārds Šāks kundzei Alde vārdā. Paldies, priekšsētāji komisārs kundz, kolēģi, dempinga preces Eiropas Savienības tirgu, zem tirgus cenas, tāda ir jāizliedz, jāpieņem nepieciešama pasākuma jautājums, kā Eiropas Savienība vislabāk to varētu risināt Arī par 15 gadus atpakaļ tika parakstīts Ķīnas iestāšanās protokols PTO. Jautājums nav par to, vai Ķīna ir vai nav tirgus ekonomika, kur cenas tur netiek noteikts pēc pieprasījuma vai piedāvājuma. Jautājums, kā mēs varam legāli cīnīties pret šos svarīgot izniecības partneri. Uh, Mums ir ar vēstgali par to visu jāpadomā. Daži cilvēki jau nākuši klēra emocionālām nostājām, citi grib izmantot šo iespēju, lai arī īstenotu savu aizsardzības pasākumu klāstu. Ekonomika nav vienīgais gan aspekts, kas mums šeit ir jāpaturprātā. Mums ir nepieciešama detalizēts ietekmes novērtējums, juridiskā analīze, kā arī jāpalielina tīrzniecības noteikumu efektivitāte attiecībā uz Ķīnu. Arī mums, Eiropiešiem, ir jāīsteno tā praksa, par ko runājam par ko iestājamies. Tas nozīmē, ka mums ir nepieciešama efektīva tirzniecības aizsardzības instrumenti, lai risinātu nelegālo praksi, ko īsteno Ķīnija vai jebkura cita valsts. E, šīs jautājums ir jārisina proaktīvi, Un es neticu tiem, kuri saka, ka tas labāk ir jāatrisina PTO um, tiesai. Paldies! Paldies! Tālāk Helmuts Šolts, viena minūte. Paldies priekšsarētāji komisārs kundze, godātie kolēģi, kolēģis. Mūsu diskusijai nevajadzētu būt par to, vai Ķīna ir tirgus ekonomika. Globalizācija ietekmē šos procesus. Mums ir svarīgi, uh, ka Ķīna par 12% varētu paaugstināt eh, vide, minimālo algu. Tas gan nepatiktu Eiropas investoriem. Tad viņi varētu būt augstāk nekā Rumānijā vai Čehijā. Tas mazina spiedienu uz atalgojumu un palielina pirktspēju. Bet tā vietā mums jārēģē uz dempingu. Mēs vēlamies saglabāt darba vietas Eiropā, bet arī Ķīnā. Tam mums nevajag streikus un uh, cits konflikts, bet uh, sadarbību. Un man jums jautājums, komisārs Kundze, vai mēs varam iet ārpus PTO robežām un panākt antidempingu vienošanos ar Ķīnu? Mēs, mēs varam vienoties par noteikumiem, bet ir jāizvairās, jāizvairās no sociāla vidas dempinga. Paldies! Divas minūtes eh, zaļo vārdā Bitikofer kungs. Paldies, priekšsarētāji, komisārs Kunz, godātie kolēģi. Ķīna nav tirgus ekonomika, bet Ķīnas valdība saka, mums ir par tādu jāatzīst, jo juridiski tā ir ekonomiskā realitāte. Un otrkārt, jūs mums to apsolījāt. Jā, nu to mēs darījām, mēs apsolījām. Bet jautājums ir, vai Ķīna ir izpildījusi to, ko tā pirms 15 gadiem apsolīja? Es nevēlētos eh, tagad uzskaitīt visu. Es esmu gatavs atzīt eh, tādu ekonomiku, kas nav tirgus ekonomika, par tirgus ekonomiku. Ja tas ne, eh, noved pie tā, ka izvairamies no liela spiediena no dempinga. Vai kaitējums draud mums? Jā. Viena institūts jau tik pieminēts. 3,5 miljoni darba vietu apda, esot apdraudēts, tā saka šis institūts. Komisija gan saka tikai 200 tūkstoši, bet es domāju, ka arī tas mums ir daudz par daudz. Mēs īsti precīzi nezinām, un tāpēc ir svarīgi pir, kā pirmo soli veikt ietekmes novērtējumu. Tomēr es vēlos brīdināt par kādu lietu. Komisārs Kunds, uh, 1,38% eh, no savstarpējās tirniecības esot pakļaut dempingam, kā jūs sakat. Ņemot vērā, ka Ķīnā pieaug kapacitātes un spiediens ir uz eksporta tirgu, tad mēs nevaram eh, aprobežoties ar eh, situācijas pieņemšanu. Mēs nevēlamies Eiropas parlamentā Eh, būt naivi un zaudēt darba vietas Eiropā. To Eiropas parlamentam nevajadzētu darīt. Mums būtu jāizdara piedāvājums. Status var tikt piešķirts, ja vienlaicīgi ir efektīva aizsardzības instrumenti pret dempingu. Tā tas var būt, bet savādāk nekādu jā mēs teikt nevarēsim. Paldies! Paldies Butikofer kungam! FDD grupai pusotru minūtu. Borelī kungs. Paldies, priekšsēdētāji. 11. decembrī eh, mēs uzzinājām, ka komisijai ir eh, plāni piešķirt eh, tirgus ekonomikas status Ķīnai. Kāda būs ietekme uz darba tirgu kādi riski eh, mums būs, eh, ja tas tiks akceptēts Eiropas Savienībā. Mums ir jāpadara šī sistēma eh, pēc iespējas skaidrāka. Mums ir jānodrošina, ka mēs strādājam mūsu uzņēmumu labā. Mēs nevaram uzticēties sagatavotajam dokumentam, kurā nav ņemt vērā iesaistīto uzņēmumu intereses un tiek apdraudētas darba vietas. Tas ir ļoti svarīgi, jo šis ir svarīgs brīdis Eiropai un ir nopietni jāpadomā. Dargie kolēģi, mums ir jāatceras, ka komisijai ir jāved sarunas nopietni un jāizmanto visu savu politisko spēku, lai nodrošinātu, ka mēs nosūtam Ķīnai skaidru signālu, un tas būtu, ka viņi nevarēs atgriezties pie PTO mēs paļaujamies uz Eiropu un nepaļausimies Ķīnas spiedienam. Paldies. Tālāk uz vienu minūtu ENF vārdā Barbara Kapela. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze. Subsidēts lētais tērauds, kas no Ķīnas caur trešām valstīm pārpludina Eiropas tirgu, eh, ir atbildīgs par šī brīža tērauda rūpniecības krīze Eiropā, kas noved pie zaudējumiem un darba vietas zudumiem. Uh, Komisija ir uzsākusi 16 uh, eh, antidempinga pasākumus, 6 no tiem pret Ķīnas tērauda uzņēmumiem, Un sodi ir uzlikti līdz pat 25% apmērā. No visiem antidempinga pasākumiem, kas pēdējos gados ir uzsākt, 44% eh, gandrīz puse ir saistīta ar Ķīnu. Un tomēr uz šo pasākumu fonu 11. Eh, decembrī eh, Ķīna caur PTO prasa mm, tirgus ekonomikas statusu. Tā atzīšana nozīmētu, ka Eiropas uzņēmumiem būtu daudz grūtāk panākt taisnīgu attieksmi. Tas, ir, eh, tas rada apdraudējumu ne tikai svarīgākajām enerģijas nozarēm, bet arī apdraud 3,5 miljonus darba vietu eh, un tikai arī pieminēt eh, draudu investīcijām. Tādēļ ir nepieciešama ietekmes novērtējuma un runātāja tiek pārtraukta. Priekšsēdē saka, jums bija tikai viena minūte, bet jūs jau runājat minūti 20, tik ilgi jums nevar ļaut turpināt. Uh, Tālāk pie politiskām grupām nepiedarošs deputāts Korvins Mikke. Ja, chciałem się zastanowić, co się stanie. Paldies, priekšsādātāji. Man rodas jautājums, kas notiks, ja mūs uzskatīs eh, par ne tirgus ekonomiku? Jo, ja runā par eh, runājot par enerģētiku un par citām cenām, visas šīs cenas ir uh, mākslīgas, un ja tās ir mākslīgas, tad tās nav, tad tā nav tirgus ekonomika. Pieņemsim Nord Stream, uh, tas ir politisks lēmums, tas nav tirgus lēmums, tātad politika to nolēma nevis tātad uzdot jautājumu sociālistu liekuļiem, kas šeit ir klāt, kuriem ir vienalga, kas notiek ar nabadīgiem cilvēkiem. Viņiem rūp tikai lielais kapitāls, jūs sociālisti. Gribētu uzdot jums jautājumu kas tad notiks, ja Ķīna nolems nākamgad vai varbūt jau šogad labs Ziemassvētkiem katram bērnam dod dāvanu 100 eiro. Vai tas uh, aizsargās bērnus? Uh? Äh, Paldies. Tālāk, kas pārīkums pusotru minūtu? Godātais priekšsarētāji kungs, mūsu politiskajai grupai viena lieta ir īpaši svarīga. Mēs vēlamies, lai darba ņēmēji un mūsu rūpniecība arī turpmāk būtu aizsargāti no dempinga produktiem no Ķīnas. Tādēļ mēs prasam, lai Eiropas komisija visas opcijas, ko komisārs kundze šodien e, pieminēja, arī izvērtētu. Mēs vēlamies sagaidīt izvērtējumu Mums ir nepieciešams eh, efektīvs instruments, mums ir sociāla ekonomika un PTO protokoli mums ir tādēļ, ka Ķīna redz, joprojām nav tirgus ekonomika, viņa ir neefektīva, tur tam mēs varam būt eh, vēl pateicīgi, jo savādāk vēl daudz, eh, vēl vairāk jomās viņi mums radītu grūtības, bet šī Neefektivitāte, ko daudz jau pieminēja, noved pie tā, ka cieši Eiropas nozares. Mums ir jāspēj sevi aizsargāt. Otrakārt, es vēlētos, lai mēs atcerētos 2000. gadu, kad eh, Ķīna bija eh, īsi iestāšanās priekšā PTO, un tad arī šeit eh, bija diskusijas parlamentā. Tāreizējā kolēģi Manna sacīja, ka mums ir jāuzstāj, ka PTO noteikumi arī faktiski tiek īstenoti. Un es aicinu mūsu draugus Ķīnā, lūdzu, izdariet uzsvaru uz šo daļu eh, solījumu, kurus veicāt iestājoties PTO. Paldies! Tālāk uz pusotru minūtu Moskas kundze. Grāci, prezident. Paldies, priekšsādātāji! Pirmkārt, gribu uzsvērt, ka esam apmierināti, mana grupa ir apmierināta, ka notiek šīs debatas. Mēnešiem ilgi mēs jau centāmies ierosināt šo tēmu. Mūsu viedoklis ir ļoti skaidrs. Te ir runa ne tikai par to, ka nepieciešams lēmums, bet nedrīkst būt nekāds automātisms tirgus ekonomikas status piešķiršanā. Visas iesaistītās puses jau ir uh, Eh, devuši savu atzinumu komisijai un eh, būtu interesanti redzēt, kāds tad būs eh, rezultāts 2016. gada laikā. Mēs saprotam, ka ir jāizmanto laiks, jāveic kārtīgi ietekmes analīze, pilnībā respektējot visus kritērijus, kas ir noteikti vadlīnijās šāda ietekmes novērtējuma veikšanai. Un mēs nedrīkstam par zem novērtēt vai kārtīgi nenovērtēt tos datu avotus, kas mums ir. Mēs uzskatām, ka mums ir laiks, vairāk mēneši, kamēr pieņemt lēmumus, bet principā mums jau bija 15 gadi, kur laikā varēja izstrādāt efektīvāku stratēģiju. Tāpat es pārliecinātu, ka tirgus ekonomikas statusa piešķiršana būs ļoti bīstama, ja mums nebūs atbilstoša metodoloģija, lai nodrošinātu, ka mēs eh, veicam aprēķinus faktiskajiem antidempinga eh, pasākumu līmeņiem, jo pretējā gadījumā mēs redzēsim, ka eh, nesagrūs šī antidempinga struktūra. Ķīna to šobrīd izmanto vienpusēji, bet visiem pasākumiem jātiek ievērotiem uh, godīgi. Paldies, Moskas kundzei, Dalton kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, pārstāvu uh, Rietumu Midlands reģionu, kuram ir vienīgajam uh, tirzniecības uh, pārpalikums 3 uh, miljārdi mārciņu. Un, uh, Ķīnā pastāv tirzniecības subsīdijas, jā, vai valdībai ir ļoti liela loma ekonomikā, jā, bet kā mēs to varam mainīt? Uh, iekļaujot Ķīnu un globālā tirzniecības sistēmā un attiecoties uz to vienlīdzīgi. Ja mēs esam pārāk protekcionistiski un atsakam viņiem status, tad viņi atkal dos savu pretriecienu, un tas atkal būs sāpīgi mūsu eksporta industrijām, maksās mums darba vietas. Ķīna ir eh, izvēlējusi iestāties PTO, tā ir piekrit spēlēt pēc mūsu noteikumiem, tas ir milzīgs sasniegums rietumiem, un tas ir jāizmanto, bet jāpild arī savas saistības. Tirgus ekonomikas status eh, nenozīmē, ka mēs nevaram uzlikt antidempinga pasākums, mums vienkārši jāizmanto PTO formāts un jāuzlabo šī situācija, jāvirs tālāk investīcijas investīcija līgums, un pēc tam tālāk nākotnē mēs varam domāt par brīvas tirdzniecības līgumu ar Ķīnu. Tā jārisina situācija. Iekļaujot to globālā tirdzniecības sistēmā, mums ir jāuztuc uh, brīvai tirdzniecībai un PTO kā tādai. Paldies! Viena minūte, uh, Marijas Arnes kundze. Uh, paldies, šis ir jautājums, kas ir ne tikai delikāts, tas ir ļoti būtisks mūsu ekonomikai, mūsu ražošanai, mūsu pētniecības sektoram, mūsu patentiem. Uh, Eh, šo lēmumu nedrīkst eh, pieņemt eh, aizslēgtām durvīm. Ir jābūt publiskām, atklātām debatēm, jo uh, likums ir ļoti augsts un nedrīkst būt nekāds automātiskums. Tā tad ir skaidri jāsaprot, vai, kritē, vai Ķīna izpilda brīvās tirzniecības brīvā tirgus kritērijas, un šobrīd tā nav, mēs visi to zinām. Un kamēr Ķīna būs veikusi nepieciešamās reformas, kamēr konkurence nebūs tiešām lojāla un godīga, Kamēr mēs nebūsim uz vienlīdzīgiem spēles noteikumiem, tad man liekas, tas būs neleģitīmi piešķirt Ķīnai šo status. Paldies par uzmanību. Merci. Paldies. Un Dārtmut kungs uz vienu minūti. Paldies. Ķīna grib tirgus ekonomikas statusu, bet jānorāda, ka jau šobrīd tā ir lielākais preču eksportētājs ir Eiropas Savienība. Jūs kaut ko uzklausītu, ja jūs neiet no zāles ārā, saka kolēģi. Ķīnas eksports uz Eiropas Savienību ir daudz lielāks nekā apvienotā karaliste veids katru gadu. Un uh, Ķīna nebūtu nav Eiropas Savienības dalība valsts. Ķīna veic eh, tērauda dempingu Eiropas Savienības tirgu, un tā sekas ir tādas, ka pazūd darba vietas eh, tērauda ražošanas industrijā, kas ir apvienotāji karalistei ļoti svarīga un ļoti tagad apdraudēta. Visa nozara šobrīd ir eh, apdraudēta. Jā. Apvienotai karalistei pašai būtu iespēja uzlikt preta dempinga tarifus pret Ķīnu, būtu ļoti labi, bet šo pilnvaru mēs esam atdevuši. Ja mēs to varētu, tad viss būtu savādāk. Tas būtu arī savādāk uh, West Midlands reģionā. Atbilstoši Eiropas politikas institūtam, tirgus ekonomikas status Ķīnai uh, apdraud 3,5 uh, miljonus darba vietu, un ir pilnīgi skaidrs, ka Ķīnu nevaram un nedrīkstam uzskatīt kā tirgus ekonomiku. Paldies! Ir zilās kartīts jautājums, David Mārtiņa kung, no kunga. Vai jūs atbildēsiet? Jā, jautājums. Vai uzklausot konservatīvo kolēģu teikto un premjerministra izteikums, ka ja Lielbritānija nebūtu Eiropas Savienībā, tad mēs uzliktu antidempingu pasākumus pret Ķīnu šobrīd? Um, if... Atbilde. Mārtiņa kungs, kuras ļoti augstu cienu, ja, ja viņš mēģina pateikt vai saka, ka premjers ir vājš un neaizstāv Britu intereses ne Eiropas Savienībā un neaizstāv arī Britu intereses attiecībā uz Ķīnu, tad jāsaka, tur es viņam pilnībā piekrītu. Well, there was a clear answer. Jā, atbilde bija skaidra, saka priekšsēdātājs pusotra minūte, Šafhauser kungs. Paldies, eh, komisārs kundze. Vai jūs zinat, eh, pazīstat Havanas hartu 48. Eh, gadā parakstīta? Apvienoto nāciju iniciatīva tā bija pēc gada ar domu, lai tirzniecība veicinātu mieru un tika noteikti paredzētie tirzniecības noteikumi, lai veicinātu un stiprinātu mieru. Principi bija skaidri. Tā tad maksājuma bilance. Eh, ja vienam ir pārpalikums, citam ir deficīts. Nav iespējams kādu ieslēgt un paturēt šajā deficītā. Tā tad nepieciešama godīga tirzniecība. Un tālāk eh, tad organizējas valsts eh, atbalsts un palīdzība, un tā rodas savstarpēja atkarība. Tāpat arī uh, subsīdijas tiek organizētas zināmos apstākļos un uh, tiek uh, aizliegts dempings. Tāpat laikā ir skaidrs, ka Ķīna Šobrīd nav tirgus ekonomika, tā sevi aizsargā, tā piekūpa tādu voluntārisku politiku, aizstāv sevi un nebūtu neinteresējis, tai nerūp citu intereses. Un mēs nevaram ar šādu valsti veidot godīgu tirzniecību. Godīgā tirzniecībā ir jābalstās uz uh, Havanas uh, hartu. Ķīna ir milzīgs uh, nelīdzsvars uh, šajos uh, līdzsvara svaros. Mums ir jāatrot jauna, eh, ilgspējīga tirzniecības eh, punkta iespēja, un eh, tas ir arī PTO uzdevums. Paldies! Merci bien! Paldies! Un tagad pusotra minūte Čikū kungs. Grācie, prezidente! Un... Paldies, priekšsēdētāja kungs! Klausoties šeit deputātu teikto, tad ļoti daudz jau šeit to uzsver, un mēs visi to saprotam. Ķīna, kas ir būtiski pavirzījusies uz priekšu pa demokrātijas ceļu, tomēr joprojām sastopas ar lielām problēmām, vismaz no mūsu viedokļa raugoties. Piemēram, Ķīnā vēl joprojām pastāv ārvalstu uzņēmēju diskriminācija, uh, milzīgas valsts eh, substitūcijas, pilnīgs, pilnīga nesakārtotība ar intelektuālā īpašuma tiesībām un tā tālāk. Vai mēs šodien Ķīnu varam uzskatīt par tirgus ekonomiku 15 gadus pēc tam, kad tā ir iestājusies Pasaules tirsniecības organizācijā? Ja mēs uzskatām, kā tā ir tirgus ekonomika, tad eh, Ķīnai tomēr vajadzētu savādāk izturēties pret ārvalstu investoriem. Un es domāju, ka šī patreizējā sistēma valsts subsīdijas 20-30% apmērā nedrīkstētu būt. Ķīna ir ļoti liels Eiropas Savienības tirdzniecības partners, un tomēr komisijai vajadzētu vairāk iestāties par Eiropas darba vietas saglabāšanu un šis tirdzniecības nolīgums tam vajadzētu radīt stabilāku, tirgus, stabilāku darba tirgus situāciju. Mēs e, nevaram īstenot tādus puspasākums līdz pusē tikai. Mēs jau nevaram atzīt vai līdz pusītei atzīt Ķīnu par tirgus ekonomiku. Varbūt padomāsim vairāk par nākotni. Protams, mēs varam juridiski izanalizēt situāciju un mūsu lēmumus, bet mums ir jāuzņems arī atbildība. Vienu minūti Bostināro kungs, lūdzu. Paldies, prieksēdētāji kungs, komisārs kundze. Tēma, par kuru šodien diskutējam, ir ļoti delikāta un ir svarīgi izprast šīs problēmas būtību un noteikti izprast to, kādas būs sekas vai pieņemsim tādu vai citādu lēmumu. Parlamenta teiktajam būs būtiska loma. Eiropas Savienības un Ķīnas attiecības kā politiski, tā ekonomiski nes eh, būtisku pienesumu abām pusēm. Un, protams, šīs attiecības ir svarīgas Eiropas ekonomikai un rūpniecībai. Griežos pie komisijas, jo tā ir komisija, kurai ir nepieciešamā nepieciešamais ekspertu kopums, lai izvērtētu, kādai būtu jābūt vislabākajai atbildai patreizējai situācijai. Mums visiem spēkiem ir jāizvairās no ekonomiskas un komerciālas konfrontācijas vai varbūt pat ekonomiska kara ar Ķīnu. Bet vienlaicīgi ir skaidrs, ka ir ļoti ļoti niansēti jāizvērtī visas metodas, kuras esam gatavi vērst uz vai pret Ķīnu. Mēģina priekšsēdētājs pārtraukt runātāju, un tas viņam veiksmīgi izdodas. Nākamais saka priekšsēdētājs Belderkungs, vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Tirgus ekonomika, tā status, vai mēs eh, to piemērosim Ķīnai vai nē, bet tam jebkurā gadījumā, lai lēmums būtu tāds vai citāds, būs būtiski ietekme uz Eiropas darba vietām. Uh, Piemēram, Austrālija varētu būt eh, mūsu paraugs, jo tā ļoti uzmanīgi izvērtē savas attiecības ar Ķīnu. Ķīnu. Pirms mēs kaut ko atzīstam, piemēram, Ķīnu par tirgus ekonomiku, mums tas ir būtiski jāizvērtē. Uh, Eh, jo šādam vērtējumam var būt ietekme gan uz mūsu uzņēmumu darbību un ekonomiku, gan arī uz eh, juridiskiem aspektiem. Komisārs kundze, padomājiet vispirms katru jūsu soli, jo jebkurš jūsu lēmums ietekmēs darba ņēmējs. Nākamais Dita Harantsova, viena minūte lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs, komisārs kundze. Es esmu pārliecināta, ka jūs ziniet, ko nozīmē uzskatīt Ķīnu par tirgus ekonomiku. Piemēram, Čehija. Čehijā eh, par to tiek daudz diskutēts, un kā jau jūs teicāt, tas ir ne tikai juridiskas dabas jautājums, tam pilnīgi noteikti būs ekonomiskas sekas. Tāpēc jautājums ir ļoti, ļoti smalki jāizvērtē. Piemēram, pagājušās nedēļas notikumi kurā tikās tirdzniecības ministri. Iespējams, ka tas ir ļoti būtisks solis uz priekšu, bet eh, mēs jau nezinām, par ko viņi runāja. Es domāju, ka mums vajadzētu eh, niansētāk izvērtēt eh, sekas un varbūt izvērtēt arī plānu B, proti ja Ķīna tiks uzskatīta par tirgus ekonomiku, ko mēs darīsim, un kādus instrumentus un metodus mēs varētu izmantot, lai aizsargātu tās jomas, kuras cietīs no negodīgas konkurences. Hamerkungs, prieksēdētāja kungs. Ķīnai nevajadzētu piešķirt šobrīd tirgus ekonomikas statusu, jo šobrīd resursus nenosaka tirgus fluktuācijas, lielākās rūpniecības nozars, ir centralizēta piecgada plāna pakļautībā. Un, ja mēs piešķirsim Ķīnai eh, tirgus statusu, tad tieši tērauda tirgus dempings, kas negatīvi ir ietekmējis apvienotās karalistas tērauda rūpniecību, vēl vairāk grims. Šeit mēs eh, ne neatvēlam pietiekami daudz resursus. Un šobrīd Eiropas piedāvātā emisija tirzniecības schēma visu tikai sagrauj. Arī Brisele ir kā centrālais plānotājs, ar ko tad mēs attiecamies, at, askari, ar ko tad mēs atšķiramies no Ķīnas. Varbūt, ka mums nevajadzētu diskutēt par Ķīnu, bet gan par to, vai Eiropas Savienībai pašai nevajadzētu piešķirt tirgus ekonomikas statusu. Prieksēdētais jāpaldies, un tagad eh, uzskat, uzklausīsim Praustkungu pusotru minūti. M Priekšsēdētājs kundze, eh, komisārs kundze priekšsēdētāja, mūsu problēma ir eh, ekonomiskā dempinga aprēķināšanas formulas. Vai tik tiešām tik svarīga tēma var būt atkarīga no tā, kā interpretē vienu frāzi kaut kādā pielikumā, kādā protokolā? Eh, nu, vai tad tiešām ir nopietni? Galīgi nē. Politikai ir jābalstās uz legāliem pamatiem. Un Ķīnai ir jāpasaka skaidri un pilnīgi viss, un ja tā nerespektē noteiktos eh, kritērijus, eh, brīvas tirgus eh, ekonomikas status piešķiršanai, tad to nevar piešķirt. Attiecībā uz antidempingu tā izmanto šāds pasākums, ja mēs sakam, ka mēs tādā pašā veidā neinterpretējam 15. pāntu, tad tas arī jāpasaka. Par saules baterijām Tāpat arī par uh, uh, citās uh, jomās, jāsaka, solidaritāte ir mūsu galvenais spēks, un tam tā ir jābūt. Tā, ka, tāpēc sagatavosimies, būsim gatavi, sada, sagatavosim šo solidaritātes paktu, lai mēs nebūtu sašķēluti. Un otram kārtām solidaritātes fonds uzņēmumiem, kas uh, cieš no viltošanas pasākumiem. Un uh, ASV un Ķīnai ir jāizstrādā kopīgas darba metodas. Mums ir jādomā nevis vai pateikt eh, nē, bet kā pateikt nē. Jo būtu svarīgi, lai nav jārunā par šādu pasākumu Ķīnas eh, tirdzniecības misijas priekšā. Malmström Uh, Jā, Lēnen kungs, Malmstrēms kundze, nedarīt neko un automātisms, nu, tu, tās ir divas galējības, tur taču jābūt arī pa vidu kādai izvēlei uh, organizēt tirniecības starp Eiropas Savienību un Ķīnu. Kāds tad ir šis trešais risinājums? To, praš, to pašu vēlas zināt arī ekonomikas uh, operatori Eiropā jo daudzi sajūt lielu spiedienu no negodīgas komercprakses. Jūsu minētais 1,38% no importiem, kas eh, cieši no dempinga, izklausās nekaitīgi, un ņemot vērā eh, kapacitātes Ķīnā, tas ātri var pieaugt līdz pilnīgi citam skaitlim. Mums ir nepieciešams instruments, ar kuru mēs varam aizsargāties pret negodīgu praksi. Jūs sakat, ka ir jāmaina uzskaitas metode. Jā, cenas Ķīnā taču nevar būt atskaits punkts, jo tās ir absolūti necaurskatāmas. Uh, Nu, jums ir jāpiedāvā mums tāds instruments, kas ir līdzvērtīgs tiem, kas jau ir mūsu rīcībā, balstoties uz PTO noteikumiem. Es uh, domāju, ka pilsoņi vēlas, lai Eiropas Savienība viņus aizsargā. Paldies! Tālāk uz pusotru minūtu Valēzes kungs. Uh, across... Visa šī tirsniecības rīcība, kas um, attiecās uz visu pasauli, skaidri parāda, ka Ķīna vēl nav adekvāta demokrātiskas tirgu, tirsniecības tirgus eh, dalībniece. Ir ļoti būtiski pieprasīt un arī īstenot pretdempinga metodas, kas eh, varētu varbūt uh, mēģināt saglabāt Eiropas tēraudraūpniecību. Pateicoties vaiprātīgi milzīgiem valsts eh, subsīdijām, Ķīna šobrīd spēja piemērot dempinga cenas. Ja mēs Ķīnai piešķirsim šo statusu, tas būtiski samazinās mūsu spēju jau kā ietekmēt šo, šīs Ķīnas īstenotos tirgus kropļojumus, un ekonomikai tas būtu graujoši. Tāpēc, eh, ja komisija uz to uzstās, mēs nevarēsim balsot par tās priekšlikumu. Es domāju, ka komisijai vajadzētu īstenot ne tikai formālu ietekmes seku novērtējumu dokumentāciju, bet arī iesaistīt visas pēc iespējas vairāk puses dažādus rūpniecības nozars un sektors. Priekšsēdētājs, paldies! Eh, Kovenkungs vēlas jums uzdot eh, zilās kartiņas procedūras ietvaros jautājumu. Atbildēsiet? Jā. Kaunos kungs, lūdzu. <clears throat> Bez mikrofona runā. Jā. Ja es nopērku ķīniešu mašīnu, ražotu mašīnu par 20 eh, tūkstošiem un nevis 40 tūkstošiem, tad man paliek kabatā 20 tūkstoši, ko es varētu izmantot Eiropā ražot preču pirkšanai, vai tad tā nav? Uh, Jā, iespējams, ka zaudēs no šāda statusa Eiropas, tirne, Eiropas eh, tērauda rūpniecība, bet pārējās nozars savukārt iegūs. Mēs nevaram visu laiku runāt par tērauda rūpniecību šeit, tērauda rūpniecību tur. Tātad, ja mēs pērkam no viņiem, viņi pirks no mums, jūs to saprotat, ja nē? Tātad es jums jau jūs neuzdevāt jautājumu, jūs e, nācāt klajā ar citu runu, saka priekšsēdētājs. Es neakceptēju šādu rīcību, bet e, Valēs kungs jums ir iespēja atbildēt. Paldies, paldies priekšsēdētāja kungs. Es e, tieši to arī vēlējos uzsvērt savā runā. Mēs visi zinām, ka mans godājamais kolēģis, kas man tikko uzdeva jautājumu, vēlas sagraut Eiropas Savienību, tāpēc par konstruktīvu dialogu ar viņu nav pat runas, un es neredzu iespēju atbildēt uz šo jautājumu, jo, kā jūs teicāt, tas nebija pat jautājums. Now, minute, uh, Marie... Tagad uh, vienu minūtu Varēnas kundze, lūdzu. Paldies, kā jau ir teikuši kolēģi, esam pret automātismu uh, piešķirot uh, tirgus ekonomikas status Ķīnai, vienkārši tāpēc, ka tā nav tirgus ekonomika, un uh, tas ir skaidri jāpasaka pat, ja daži saka, ka tas nav jautājums, uh, jā vai nē, tas ir skaidrs, tā nav. Uh, Antidempinga pasākumi efektīvi ir nepieciešami pret šo nejālo tirzniecību ir eh, jāroda risinājums, eh, kurš eh, nebūtu tāds fragmentēts sektoriāls, jo ir daudz, piemēram, tērauda ražošanas uzņēmumu, bet tas nav vienīgais sektors, kas cieši no šīs agresīvās Ķīnas darbības. Tāpat mēs negribam pieeja, kas saistītos ar kādām konkrētām specifiskām dalībvalstu interesēm. Ir nepieciešami tādi vispārīgi skaidri, ne protekcionistiski pasākumi, bet vienkārši ir jāaizsargājas pret nelojālu agresīvu Ķīnas praksi. Paldies! Merci bien, excellent. Paldies. Un uh, Vins Vanderkams uz vienu minūti. Ik dank allereerst de commissaris. Paldies. Es gribu pateikties uh, mūsu komisārai par uh, ļoti detalizēto procedūru un informāciju, ko mēs nu pat saņēmām. Kā Ķīnas delegācijas uh, dalībnieks un strādāja arī Startautiskās tirzniecības komitejā un uh, arī kā Nīderlandes uh, parlamentārietis uzskata, ka šis ir ļoti svarīgs jautājums, un, manuprāt, esam viensprātis, ka, lai attīstītos ekonomika pasaulē, tad šāds lēmums varētu būt pārsteidzīgs jānodrošina, lai Ķīna tik tiešām nodrošina atbilstību tirgus ekonomikas kritērijiem un šiem pieciem tehniskiem kritērijiem. Uh, Ja Ķīna nesadarbojas, tad mēs nevaram vienkārši griezties pie saviem vēlētājiem un prasīt, lai viņi pieņem uh, dempingu tērauda un uh, saules bateriju jomā. Es, protams, vēlu komisijai daudz veiksmes, uh, nepieciešams detalizēts izvērtējums un atbilstošs rezultāts. Paldies! Un Johims Šusters uz vienu minūti. Priekšsarētāji kungs, Iesaistītajām eh, pusēm ir eh, brīva tirgus ekonomika tikai tad, ja eh, tā tiešām ir brīva, to mēs neredzam. Terauda imports parāda, ka notiek dempings Mums draudz smagas ekonomikas sekas. Ja mēs piešķirsim Ķīnai tirgus ekonomikas statusu, Eiropas Savienībā būs daudz grūtāk rēģēt uz šādu praksi. Ir skaidrs, ka Ķīnā nav tirgus ekonomika un ir maz um, aspektu, kas liecinātu, ka Ķīna taisītos būtiski mainīt savu ekonomiku. Viss gan liecina uh, to, ka Ķīna turpinās tāpat kā līdz šim. Šeit nav runa par protekcionismu, jā vai nē. Šeit runa par eh, taisnīgiem tirzniecības noteikumiem, ko mēs prasam no Ķīnas, bet arī Eiropas Savienībai ir skaidri jāpasaka, kā tā reaģēs uz dempingu. Un komisārs Kundze esmu nedaudz vīlies, ka jūs šodien īsti neko konkrētu nepateicāt par to, ko tad komisija īsti plāno darīt. Paldies, tālāk eh, Fjellner kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es vēlētos uzreiz pateikt, ka es neesmu redzējusi tik milzīgu e, sociāldemokrātu un zaļo ietekmi tirgus ekonomikas jautājumos. Mēs visu laiku runājam par augstiem muitas nodokļiem, bet patiesībā mēs nerunājam par Ķīnu kā tirgus ekonomiku. Mēs runājam par kaut ko daudz, daudz vairāk. Mēs runājam par to, vai mēs. E, respektējam Ķīnas iestāšanos Pasaules tirdzniecības organizācijā. Un vai lielākā pasaules ekonomika ievēros pasaules tirdzniecības noteikumus un ko mēs kā trešā lielākā tirznie, tri, trešā lielākā ekonomika par to sakām. Bet eh, tas, ka komisija uh, izmanto šo kā instrumentu Eiropas antidepinga programmā, es domāju, ka mums kaut kas ir jādara pavisam ātri. Tātad vispirms mums ir jāprasa, lai Ķīnā respektētu Pasaules tirdzniecības organizācijas noteikumus un lai nu jums tas izdodās, nekas jums tur neizdosies. Vielen Dank und jetzt für Paldies. Tālāk uz vienu minūti Morel kungs. Paldies, priekšsādātāji. Kā jau teica Devits Mārtiņš, eh, mūsu kolēģis, tad uh, ir pagājuši jau 15 gadi, ka mēs zinām, ka problēma pastāvēs, un uh, tagad mēs te ātrumā meklējam risinājumus, uh, un ir steiga, tas jau rada problēmas. Otrām kārtām, uh, tikpat vienprātīgi mēs esam atzinuši, ka Ķīna nav tirgus ekonomika, un tad, kad runājam ar Ķīnu, tad tā pati. Mm, neliek tam ticēt nekādā veidā. Jautājums principā tiek uzdots mums, ko mēs vēlamies Eiropai, kādu Eiropu mēs gribam aizstāvēt, vai mēs gribam strateģisku Eiropu, tādu, kas sevi aizsargā, vai tādu iedomātu Eiropu, iedomāties spējīgu, vai arī tādu naivu Eiropu, un kolēģi ir teikuši, jā, protams, labi, būtu labi, ja Ķīnai piešķirt šo status, tas viņus veicinātu. Es domāju, ka nē Eiropai nevajag būt tādam uh, ciemata muļķītim visas pasaules mērogā un ir jāaizstāv savas intereses un nepieciešams in, modernizēt šos tirdzniecības uh, uh, instrumentus no Ķīnas puses. Un es domāju, komisārs kundze, jūs esat skaidri sapratusi, ka mēs neesam par to, lai Ķīnai piešķirtu šo tirgus ekonomikas statusu. Paldies! Paldies jums! Un Tagad. Uh, Kriton uh, Dārlings kundze, paldies. Uh, mēs jau 15 gadus zinājām, ka šis lēmums tuvojas, bet mūsu valstu valdības ir apzināti ignorējušas, kāds tas ietekmēs mūsu tirdzniecības aizsardzības instrumentus. Neviens šeit zālē nav ierosinājis, teicis, ka Ķīna ir tirgus ekonomika. Tātad par ko te ir runa? Mani vēlētāji, tērauda ražotāji Eh, kas ir zaudējuši darba vietas pēdējā mēneša laikā. Viņi ļoti skaidri redz, ko dempings izdara. Tirzniecības aizsardzības instrumenti ar tiem nepietiek pret šo Ķīnas milzīgo kapacitāti, nerunājot par palielināšanos mūsu sektorā. Mēs esam gaidījuši gadiem ilgi, lai mūsu valsts uh, vienojas par reorganizāciju. Un uh, Lielbritānija šobrīd vada bloķējošo mazākumu. Un uh, tagad ministri raud krokodīla asaras uh, apvienotajā karalistē par tērauda industriju, tad ārzemēs tie piešķir ļoti vērtīgus, milzīgus līgumus eh, Ķīnas investoriem un eh, ļauj viņiem darboties. Mums ir jāstiprina savus tirzniecības aizsardzības instruments, un tas jādara tagad. Uh, ir zilās kartītes jautājums, jums vai atbildēsiet? Čonston Arnett kungs. Uh, cienījamā kolēģe, vai jūs piekristu tam, ka Ziemeļa austrumu uh, reģionā ir eh, daudz augstāks eksports uz Ķīnu nekā citos valsts reģionos. Kaut gan varbūt jūs nepiekrītat uh, manam viedoklim, ka Eiropas Savienība ir vairāk problēma kā risinājums. Varbūt, ka jūs piekristu manām bažām, ka uh, apvienotā karalista eksportē ļoti daudz uh, metālu lūžņu, ir piektā valsts uh, tātad šajā eksporta topā. Paldies par šo jautājumu. Uh, Es uzskatu, ka Eiropas Savienība ir uh, risinājuma sastāvdaļa arī attiecībā uz tērauda industriju, un es domāju, ka uh, šī aprits ekonomikas uh, pakotnes priekšlikumi, piemēram, arī atkārtots uh, metāla apstrādes uh, mērķi, ir uh, liels potenciāls, pieņemsim, tīsādas reģiona atjaunināšanai Tā ka gluži pretēji, kā jūs teicāt, es domāju, ka Eiropas Savienība var dabūt, darīt ļoti daudz, bet gal galā mums ir nepieciešama godīga tirzniecība. Tas nozīmē, ka jābūt kārtīgai tirzniecības aizsardzībai. Paldies! Viena minūte. Paldies, priekšsarētāji. Pamatā mēs esam visi pārliecināti par to, ka vēl ir pāragri Ķīnai piešķirt tirgus ekonomikas statusu. No pieciem kritērijiem šobrīd Ķīna izpilda tikai vienu Bažas rada tiešās sekas, kas paliks uz Eiropas rūpniecību tajās nozarēs, kas šobrīd eh, tiek aizsargāti ar antidempinga pasākumiem. Ir nepieciešama rūpīga izpēte un ietekmes novērtēšana, lai saprastu, kāda varētu būt potenciālā ietekme. Tīpaši jau tērauda rūpniecībā, keramikas, stikla un alumīnija ražošanas nozarēs tiktu apdraudēts darba vietas. Uh, Mēs nedrīkstam pieļaut tirgus pārpludināšanu ar lētiem produktiem. Mēs vēlamies taisnīgu konkurenci, kas balstītu uz taisnīgiem noteikumiem starp Eiropas eh, Savienības un Ķīnas uzņēmējiem lai eh, Ķīna saņemtu šo statusu, mums ir nepieciešami eh, instrumenti, kas palīdzētu aizsargāt mums PTO ietvaros. Paldies, un kā pēdējā runātāja Rodrīgas Piero kundze. Komisārija. Estamos ante una realidad. Paldies, prieksēdētāja kungs. Vai mēs šeit runājam par realitāti? Vai Ķīna ir tirgus eh, ekonomika? Mēs šeit runājam par dempinga pasākumiem, par to, ka Ķīnas eh, subvencijas ekonomika ir būtiskas. Protams, tas ietekmē mūsu ekonomiku un uh, visa apkārtējā pasaule jau varbūt ir sava veida drauds mūsu ekonomikai, bet um, jaunā tirzniecības politika nedrīkst kļūt par ienaidnieku Eiropas nozarēm. Jūs visu laiku runājat Ķīna, dempings, Ķīna, dempings. Bet, ja mēs neko nedarīsim, tad uh, uz spēles tiks likti miljoniem darba vietu. Uh, piemēram, eh, tādas radošas nozares, piemēram, keramikas nozara, kurā strādā apmēram 20 tūkstoši manā vēlēšana iecirknī. Arī to šis lēmums ietekmēs, un es to nevēlos. Paldies, prieksēdētājs saka, un tagad pāriem pie brīvā mikrofona procedūras, un pirmā Šadorovs kundze vienu minūtu lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs. Kolēģi, uzskatu, ka komisija uzmanīgi uzklausot deputātus ir sadzirdējusi, ka mēs ļoti skaidri dodam mandātu komisijai sagatavošanas darbiem, lai komisija vēl striktāk aizsargātu Eiropas nozares no dempinga. Un tomēr jūs, komisārs Kunis, teicāt, ka Ķīna nav tirgus ekonomika. Tas ir pretstatā ar dažām šeit izskanējušajām tēzēm. Ir ļoti svarīgi, lai mēs neuzskatītu Ķīnu par tirgus ekonomiku, jo šis 15 gadu periods ir beidzies. Tad eh, mans jautājums, kāpēc šis 15 gadu periods eh, bija, ja tā laikā nekas nenotika? Protams, mums ir jāaizsargā Eiropas tirgus un uzskatu, ka mēs visi saredzam sociālā dempinga riskus, un tomēr mums vajadzētu izmantot arī citus e, instrumentus, lai izvairītos no šīs absurdās situācijas, kurā paši varam nonākt, prieksēdētājs. Un tagad e, Bilbao kundze, vienu minūtu lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs. Komisārs kundze. Katrā ziņā Ķīna nav tirgus ekonomika ne pēc Eiropas standartiem un kritērijiem. Tā, tam neatbilst nedz ražošanas eh, apjomi, nedz ražošanas veids, nedz valsts atbalsts. Šobrīd eh, Ķīna apdraud Basku reģiona tērauda nozari. Un eh, mēs, kas vienmēr Eiropā esam iestājušies par ilgtspējīgu nozari, esam zaudētāji. Tomēr mums ir jāizmanto tie instrumenti, kas ir mūsu rīcībā. Ķīnā ir jānotiek reformām. Reformām, kas eh, galvenu uzsvaru liktu uz cilvēku, uz eh, kohēziju, uz ilgtspējību. Tikai tad mēs varam runāt par Ķīnu kā demokrātiju. Ļoti daudz, kas Ķīnā ir indīgs, tiešā veidā indīgs, un Ķīnā ražotais nav ilgtspējīgs, tāpēc tā arī ir. Bonsoir. Paldies, kolēģi! Labu vakar! Turpināsim brīvā mikrofona sadaļu. Kaputo kungs uz vienu minūtu. Vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Eh, šis, eh, šis debats mums ir pirmais eh, gadījums, kad mēs varam izvērst tādu reālu konfrontāciju diskusiju ar komisiju. Mēs redzam, saprotam, ka komisija pēc iespējas ātrāk jāvirzās uz priekšu ar padziļinātu izvērtējumu, lai redzētu, kāda būs geogrāfiskā un sektorālā ietekme šādam lēmumam. Komisijai jāapņemas veikt publiskas konsultācijas, lai izstrādātu atbilstošu juridisko ietvaru un lai visas um, um, puses ir iesaistīts, ņemot vērā rītdienas ministru sēdi, kur būs runāts, tiks runāts par uh, ārējās tirdzniecības jautājumiem. Uh, komisija ir nosūtījusi notu visām dalību valstīm, mm, kā 300 tūkstoši darbvietas varētu būt apdraudētas, jā, tik piešķirts šis uh, brīvās tirdzniecības status. Mēs gribētu zināt, uz kādas statistikas, uz kādas pētniecības pamatiem pie šādiem datiem ir nonākts. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai Ķīna būtu spiesta veikt atbilstošu izvērtējumu, lai redzētu, kāda būs ietekme un lai mums būtu atbilstoši ekvivalīti tirzniecības aizsardzības instrumenti. Paldies! Majās kungs nākošais. Paldies, priekšsādātāji! Ķīna ir tieši saistīta ar Uh, antidempinga pasākumiem, uh, dempinga pasākumiem mums ir jāizstāv sava tērauda un uh, dzels industrija. Jautājums par, tirznie, par um, status piešķiršanu Ķīnai. Priekš tam ir nepieciešama vispirms Eiropas nozars restruktūrēšana un arī Ķīnai jāpārskata savas darbības metodas piemēram, Pirēja osta, kas eh, ir nodota ķīniešiem, tai būtu jāpaliek eh, sabiedrības eh, kontrolē. Tā tad tiek uzspiests no ārpuses šāds viedoklis osta ir tā nodota ķīniešiem. Liels paldies! Takulskungs nākošais, viena minūte. Paldies, prieksēdētājs kundze! Protams, eh, mēs esam par to diskutējuši jau daudz reizes iepriekš, un tas ir skaidrs, ka Ķīna nav tirgus ekonomika. Mēs varam varbūt pasludināt to par tirgus ekonomiku, bet eh, tas jau nebūs saistīts ar to, ka mums vajadzētu varbūt eh, uzsvērt, ka Ķīnai ir jāiestājas par demokrātiju un cilvēktiesībām. Un, eh, protams, mēs nevaram uzspiest Ķīnai arī vides aspektus. Līdz ar to patreizējā tāda virves vilkšana, es nezinu, vai ir pareizais, un tomēr mums ir jāpaskatās uz pirmā pirmsākumiem. Ķīnai ir eh, jāiet demokrātijas ceļš, tai ir jāizpilda demokrātiskas tirgus ekonomikas kritērija. Tas, protams, nenozīmē, ka visā liberalizācijām nē, arī tirgus ekonomikā ir tirgus likuno, likumi. Un es ceru, ka Ķīna nākotnē varētu ieņemt tirgus ekonomikas status, bet, diemžēl, ne šobrīd. Paldies, Ivans Kunze! You, Paldies, priekšsēdētāji komisārs kundze. Pirms divām nedēļām eh, tika paziņots, ka vairāk kā tūkstos darba vietas tērauda industrijā varētu tik zaudētas. Un eh, arī Velsā manā vēlētā iecirknī tas būs ārkārtīgi smags lēmums, tas būs liels eh, trieciens mūsu vietējai un arī nacionālajai ekonomikai. Mana partija ir nākus klajā ar konstruktīviem priekšlikumiem, lai glābtu tērauda industriju Velsā, bet uh, ir nepieciešama ilgtermiņa nākotne. Tas nozīmē, ka e, ir ātri jāizmeklē šie Ķīnas dempinga pasākumi un jāveic e, steidzama darbība, uzliekot attiecīgas e, nodavas. Ķīnas tēraudam katru nedēļu ienāk tērauds no Ķīnas un tādā veidā apdraud darba vietas Velsā, un es zinu, ka daudz citas valsts ir šādā pašā pozīcijā. Tirgus ekonomikas statusa piešķiršana padarītu neiespējamu tirzniecības tarifu uzlikšanu Ķīnai, un tāpēc esmu ļoti pret šī status piešķiršanu. Paldies, un Beginas kundze noslēgumā. Grazie Presidente. Signora Commissaria, noi in passato abbiamo chiesto. Eh, paldies, prieksēdētājs kundze. Ko nozīmē būt tirgus ekonomikai? Bet eh, šeit šķiet mēs esam iestrēguši tādos politiskos džungļos. 230 tūkstoši, bet eh, ne, jūs sakiet, darba vieta ir liktas, liktas spēles, bet neatkarīgi eksperti uzskata, ka pat 3 miljoni. 38% no Ķīnas eksportētajām precēm neatbilst antidempinga noteikumiem, un ja mēs pret to necīnīsimies, tad e, šis skaitlis pieaugs. Un vēl bez tam prieksēdētāji, prieksēdētājs kundze, jūs, komisārs kundze, teicāt, ka Ķīnai nepiešķirot šo tirgu statusu, mēs e, nevarēsim neko darīt antidempinga ziņā, bet komisārs kundze bieži vien komisijai ir kāds mērķis, un šķiet, ka šobrīd tas ir sagraud ekonomiku. Paldies, esam noslēguši brīvā mikrofona sadaļu, un tagad vārds Malstrums kundzei. Uh, Paldies, uh, dāmas un kungi, par šīm debatēm. Es rūpīgi uzklausīju jūsu vēstījumus, un komisija laba apzinas, cik sarežģīts ir šis jautājums ar visiem tā aspektiem, un cik svarīgi tas ir daudzām nozarēm. Neaizmirsīsim, kāda ir galvenā iemesla, kāpēc mēs apspriešam šo jautājumu esošai kropļojumi Ķīnas ekonomikā, pašreizējā situācija Ķīnas ekonomikā un pieaugušās kapacitātes, jeb kādas eh, diskusijas padara par ļoti sarežģītām. Mēs eh, komisijā sazināmies ar Ķīnu, lai veidotu dialogu, jo ir ļoti svarīgi, lai Ķīna iesaistītos eh, dialogā uh, Nevis vienkārši pludināt uz šurp uz Eiropas tirgu lēto tēraudu, un tas nav atkarīgs no tā, ko mēs lemsim par tirgus ekonomikas statūtu. Mēs augstu vērtējam šīs debatas, turpināsim iepazīties ar visiem aspektiem, juridiskiem, ekonomiskiem, sociālajiem aspektiem. Mēs gatavojam ietekmes novērtējumu, kas aptvers vairākas nozares, uh, daudz plašāk nekā sākotnējais uzmetums, kas jums tika izdalīts. Daļ, daži no jums eh, runāja par miljoniem darba vietu, kas ir apdraudētas. Es teiktu, ka eh, zinātnes tas nav pamatoti. Neskatoties uz to pieņēmumu, ka visa tirzniecība eh, ar Ķīnu būtu pakļauta riskam no dempinga, es jau minēju, ka tikai mazliet vairāk par 1% ir pakļaut eh, šādam riskam. Uh, ir jācenšas rast līdzsvars starp aizsardzības nodrošināšanu mūsu rūpniecībai no negodīgas komerces prakses, ko piekop Ķīna, nodrošinot pēc iespējas lielāku aizsardzību darba vietām Eiropā, tā, vienlaicīgi ievērojot starptautiskās saistības, veicinot brīvo tirzniecību un investīcijas, kas ir arī mūsu interese. Šis debats turpināsies un varat būt pārliecināti, ka mēs informēsim parlamentu par visiem soļiem šajā procesā. Paldies! Merci. Paldies!